Paldies, Ignas kungs. Tas tiks norādīts protokolā. Vēl kāds jautājums par procedūru? Lūdzu. Eh, Tas pats priekšsādātāja kungs. Eh, par Krieviju es gribēju norādīt, ka balsoju par.